Godājumie kolēģi, sanāksmi atsākam. Priecājos visus šeit redzēt. Priecājos šeit redzēt arī komisāru kungu. Vakardienas sanāksmes protokols un vakar apstiprinātie dokumenti ir pieejami. Vai jums ir kādi komentāri par vakardienas sanāksmes protokolu? Ja ne, tad tādā gadījumā attiecīgais protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu.